priešlikumos. Paldies! Es ceru, ka mēs arī nākamajā mēnesī efektīvi turpināsim darbu. Paldies, Turman kungam! Un tagad eh, debates ir slēgtas, balsošana būs trešdienā. Kolēģi, proseguiamo kolor. Cienījamie kolēģi, tagad turpināsim darba kārtību, protu, ka Puto kunga ziņojums gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošanais pēc 2013. gada reformas. Tagad vārds referentam četras minūtes. Lūdzu, Nikolā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, Eiropas Savienība ir veidota tā, ka tikai